Viņam izdevās bez vardarbības pārveidot Dienvidāfriku no rastisitiska režīma brīvā republikā. Viņš vārdus brīvība, vienlīdzība un samierināšana uh, pārveidoja īstenos, patiesos vārdos. Cilvēki, kuriem ir bijusi tā privilēģija ar viņu satikties, bija abortī dēļ viņa uh, Uh, labās sirds un žēlsirdības. Viņš uh, cīnījās pret apspiešanu, un uh, tieši par to 1988. gadā Eiropas parlaments viņam piešķīra pirmo Saharova balvu. Eiropas parlamenta vārdā es viņa ģimenei, Dienvidāfrikas valdībai un tautai vēlos paust līdzjūtību.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 Vielen Dank. Paldies. Meine Damen und Herren, liebe Dāmas un kungi, godāmie kolēģi. Šajās minūtēs mēs saņemam uztraucošas ziņas par policijas un citu spēku mobilizāciju Maidenas laukumā Kijevā.